pārstāvim Nikolasam Šmitam. Lūdzu. Monsieur le Président, Priekšādātāja kungs, komisijas priekšādātāja kungs, dāmas un kungi deputāti. Mēs eh, tikko uzklausījām Junkeru kungu Mēs visi zinām, ka situācija, kas jau bija sarežģīta pirms vasaras, tagad ir pieņēmusi dramatiskas apmērus, jo uh, iebraukušo bēgļu skaits ir ārkārtīgi pieaudzis, tātad ir runa par trīs ceļiem, uh, diviem ceļiem vidusjūrā un Balkānos. Uh, Šī uh, situācija ir bezprecedenta, ņemot vērā tās apmērus, un tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kas notiek uz vietas un kādu apjukumu tas izraisa visās valstīs. Mums ir jādomā par mūsu uzņemšanas kapacitāti, par uh, valodu un administratīvo kapacitāti. Mums ir jādomā arī tālāk par skaitļiem. Uh, Mums ir jāatgādina sev šajās debatēs, ka situācija vienkārši ir skumja, tā ir cilvēciska drāma. Te ir runa par cilvēkiem, kas ārkārtīgi daudz cieš, par ģimenēm, kas tiek sagrautas. Šādai kompleksai situācijai mēs nevaram atrast vienkāršu atbildi. Šai atbildei ir jābūt stingrai un saskaņotai ar Eiropas principiem. No vienas puses te ir runa par atbildību, un no otras puses par solidaritāti. Mums ir jāizveido atbilstoša kopīga politika attiecībā uz migrāciju. Mums eh, ir jādomā arī par nākotni, ir jāsagatavo globāli un ilgspējīgi risinājumi. Ņemot vērā šīs problēmas ārējo dimensiju, Un eh, ņemot vērā to, kā tā ietekmē Eiropu, dalībvalstis un attiecības starp dalībvalstīm, eh, ir prioritāri, lai mēs eh, šo situāciju skatītu kopā. Mēs nevarēsim šo situāciju atrasināt, ja mēs būsim sašķelti. To esmu jau teicis agrāk. Mums ir pirmkārtām jādomā par cilvēku drošību. Tā ir morāla atbildība, un tā arī izriet no starptautiskajām tiesībām. Tāpat arī ir būtiski, lai visas konfliktā iesaistītās puses, kas ir atbildīgas par migrācijas plūsmām, arī tiktu iesaistītas situācijas risināšanā. Mums ir jānodrošina arī cieņas pilna uzņemšana cilvēkiem, kas ir tiesīgi uz starptautisko aizsardzību. Es gribētu arī īsi atgādināt par to, ko uh, komisijas priekšādātājs teica attiecībā uz šiem desmitiem tūkstošu uh, Eiropas pilsoņu, kas uh, izrādīja ārkārtīgi lielu solidaritāti. Domāju, ka tas uh, ilustrē Eiropas kapacitāti būt solidārai. Tāpat es gribētu atgādināt par uh, Vācijas uh, prezidentas, uh, premjerministras teikto, ka šeit runa par gaismu Eiropā. Es domāju, ka mums ir mm, jāizturas tieši šādā veidā un jāvērsās uz priekšu tieši šādā veidā. Protams, mums ir jādomā par uzņemšanas kapacitāti, kas var izraisīt izaicinājumus gan Eiropas valstīs, gan arī trešajās valstīs. Mēs Saprotam arī, ka tas viss ietekmēs budžetu, un tas jūs arī skars. Mums ir jāceras arī par Balkānu ceļu, un šeit uh, uz šī ceļa ir daudz migrantu, kas ir pelnījuši aizsardzības režīmu. Pēdējo mēnešu laikā valstu un valdību vadītāji ir domājuši par komplicētajiem aspektiem uh, migrācijas jautājumu risināšanā. Viņi pareizi norādīja uz kopējas pieejas nepieciešamību. Mums ir jākoncentrējas uz paralēliem risinājumiem. Pirmam kārtām mums ir jādomā par bēgļu uzņemšanu, integrāciju vai arī atpakaļ nosūtīšanu, sadarbību ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Jūlī mēnešu laikā padome uh, virzījās uz priekšu attiecībā uz uh, relokalizācijas un reinstalācijas jautājumiem. Mums ir jādomā par steidzamības uh, risinājumiem, un es uh, priecājos, ka parlaments pieņem šodien Kēleres ziņojumu. Šis ziņojums ļaus padomē pieņemt savus lēmumus attiecībā uz pārvietošanu Un tātad te ir galvenokārt runa par uh, cilvēkiem, kas ir ieradušies kopš uh, eh, 15. augusta un kas ir jāpārvieto. Mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēcisko traģēdiju un tieši tāpēc es uh, priecājos par uh, komisijas jaunajiem priekšlikumiem, kur ir ņemta vērā notikuma attīstība un uh, ārkārtīgi lielie apmēri. Gribētu jums atgādināt, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos prezidentūra darīs visu iespējamo, lai virzītos uz priekšu attiecībā uz šiem priekšlikumiem. Tieši tāpēc eh, tika arī atgādināts par ārkārtas iekšliet padomi, kas eh, noteikti domās par pieņemajiem pasākumiem. Negribu iedzināties detaļās, bet šeit ir dažādas prioritātes, piemēram, hotspot izveide. Uh, Uh, mūsu atgriešanas politikas efektivitātes izvērtēšana un atpakaļ uzņemšanas nosacījumi. Galvenokārt mums ir jādomā par cīņu pret cilvēku kontrabandistiem. Startautiskā līmenī, protams, ir jāstrādā pie tā, lai uzlabotu sadarbību ar mūsu partneriem uh, migrantu plūsmu pārvaldībā. Galvenokārt jāsastrādājas ar Āfrikas un Rietumbalkānu valstīm, kā arī ar Turciju. Šajos pūliņos katrai dalībvalstī un arī Eiropas Savienībai ir jādod savus ieguldījumus. Un tas viss ir jādara atbildības un pienākumu sadalīšanas garā. Mums ir jāatrod risinājumi, kas eh, ļautu uh, sniegt atbildes uz visām problēmām. Mums ir vajadzīgi tādi risinājumi, kas eh, ļauj mums stāties pretī šim izaicinājumam. Es arī neslēpšu to, ka pastāv viedokļu atšķirības. Uh, Mums ir vēsture, mums ir arī, protams, atšķirīgas tradīcijas eh, dalība valstīs, taču mūsdienās mūsu pienākums ir stāties pretī šiem šķēršļiem. Mums ir jākoncentrējas uz to, kas mums ir kopējs, un kopējs ir tas, kas ir tas spēcīgākais. Šajā kontekstā mums, protams, ir jācer uz eh, parlamenta atbalstu un līdzdalību. Es ar lielu prieku uzklausīšu jūsu debates un cerams, ka tās atspoguļosies arī sarunās padomē. Paldies! Tutti, eh, grazie. Paldies! Paldies arī ministram Šmita kungam. Tagad komisijas vārdā runās Timermans kungs. Es nevēlos runāt īpaši gari, jo Junkerkungs jums izklāstīja komisijas priekšlikuma būtību. Gribu tikai izmantot šo izdevību, kur tieks trīs lielas institūcijas, lai apspriestu vienu jautājumu, un es gribu aicināt parlamentu atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo tādā veidā jūs signalizēsiet, sagatavojot padomi sanāksim pirmdien, uh, Mēs varēsim signalizēt, ka dalību valstīm dalībvalsti, mēs varēsim veikt lielāku pārliecināšanas darbu tām dalībvalstīm, kam vēl ir jāpaveic diezgan daudz, lai varētu vispār atbalstīt komisijas priekšlikumu. Un nevajadzētu ļauties ilūzijai, ka slēdzot robežas un visus atraidot, uh, mēs atrisināsim pašreizējo problēmu. Tāpat ir ļaudis, kas uzskata, ka vienkārši atverot visas robežas un ielaižot iekšā visus, mēs atrisināsim problēmu. Ļoti žēl, bet arī tā ir ilūzija. Mēs varam runāt tomēr uh, skaidri. Mūsu priekšlikumā tas ir izklāstīts, bet praktiskā ziņā tomēr arī otrs variants nav īstenojams. Slēdzot robežas, mēs uh, apstrīdētu vai ignorētu ļoti būtiskas vērtības, un mēs neievērot arī savas juridiskās saistības, bet pilnībā atverot robežas, tas nozīmētu, ka sociālais modelis Eiropā vairs nebūtu iespējams, tas nevarētu eksistēt ja cilvēki neierobežotā skaitā vienkārši varētu ierasties Eiropā. Mums ir ļoti skaidri jānodala tie, kas ir pelnījuši solidaritāti, jo viņus dzimtenē vajā no tiem, kas vēlas veidot labāku eh, nākotni, bet nevajadzētu ļaut ļaunprātīgi izmantot sociālās drošības sociālās apdrošināšanas sistēmas, tāpēc mums ir vajadzīga solidaritāte ar tiem, kam ir vajadzīgs patvērums, solidaritāte ar valstīm, eh, kas eh, ar valstīm, kas ir Grieķija, Itālija un Ungārija. Tās ir tās, kurās bēgļi uh, spēr pirmo soli Eiropas Savienībā. Un šeit Tas ir ļoti akūts jautājums. Šī solidaritāte ir nepieciešama pirmajām, pirmām kārtām, bet tai pašā laikā ir, mēs esam arī atbildīgi par labāku dro, robežu aizsardzību, lai mēs varam tomēr nodalīt cilvēks no tiem, kas ir pelnījuši patvērumu un no tiem, kam nekas īpaši nedraud. Mums ir jāspēj arī veicīgāk. Uh, aizsūtīt eh, bēgļus atpakaļ, kuriem nedraud briesmas. Un, protams, ka pret bēgļiem ir jāizturas, respektējot cilvēku cieņu. Par to visu ir runa komisijas priekšlikumā. Un pirms es došu vārdu Frederikai, gribu sacīt sekojošo. Tas, ko mēs darām šodien, ko mēs darīsim nākamajā pirmdienā. Tas ir cieši saistīts ar Eiropas likteni kā tādu. Ne tikai runa ir par Eiropas Savienību, bet gan par šo vērtību kopienu vai savienību, kas saucas Eiropa un par kuru kas tiek apdraudēta un ko jūt arvien vairāk Eiropas iedzīvotāji, ka šie draudi pastāv. Paldies. Tagad uh, vārds Federigai Mogherīnī. Paldies. Frants ļoti pareizi pateica, ka šis ir tāds ļoti izšķirošs brīdis Eiropas Savienībai. Un bēgļu krīze, ar ko mēs šobrīd eh, sastopamies, ne tikai mēs, bet arī citi reģioni pasaulē. Tas uh, liek mums pārbaudīt, cik izturīgs ir mūsu vērtības, mūsu vērtības sistēma. Vai mēs tiešām esam Eiropieši, vai mēs tiešām esam Eiropas Savienība. Un mūsu atbildība ir par cilvēku dzīvības aizsardzību, par uh, pamata vērtībām un brīvībām. Un Tāpat tā ir arī pārbaude mūsu ticamībai startautiskā mērogā, vai mēs spējam garantēt cilvēku tiesības, ja mēs nespējam garantēt vislabākos standartus bēgļu izmitināšanā. Un nevarē, nevajadzētu domāt, ka mēs varēsim izplatīt mieru un sadarbību ja iesaistītās puses atrodas kara situācijā, ja mēs nespēsim saprast arī pretējus viedokļus mūsu pašu vidū, nespēsim panākt kompromisus. Mums ir ļoti labi tas jāapzinās nevajadzētu domāt, ka vienīgais, kas ir jādara, ir jārēģē uz krīzi, kas atrodas ārpus mūsu robežām. Mums ir jāsaprot arī, kas notiek Eiropā pašā, un mēs varam viens otru gan stiprināt, gan arī vājināt. Tas ir jautājums, ko nevar apiet. Un mums ir ne tikai skaisti jārunā, mums ir jārīkojas un jādara tas ātri un efektīvi. Šodien mēs iepazīstinām ar komunikē par ārējām darbībām, kas ir nepieciešamas risinot krīzi. Mēs zinām, ka nekāda brīnuma līdzekļa šeit nav un lielākā daļa ārējo darbību, ko mēs veicam un vēl īstenosim, ir domāti vidēja termiņa un ilgtermiņa efekta panākšanai. Protams, to nevienmēr ir viegli politiķiem paskaidrot, kā izpaudīsies vai kāds efekts būs pasākumiem, kas varbūt iestāsies tikai pēc vairākiem gadiem, bet uh, no tā nevar izvairīties un ārējās darbības dienests liek mums apvienoties, eh, sasliekties ciešāk mūsu rīcībā, koordinēt politiku. Tas ir pilnīgi absolūti nepieciešams, lai tiktu galā ar krīzi. Pirmā prioritāte ir dzīvības aizsardzība. Eh, prezidents arī runāja par to. Tāpat uh, Mums ir jādomā, no kurienes krīze ir izcēlusies, jāstrādā pie tās cēloņiem, un tāpat arī jāapzinās, cik smaga problēma ir cilvēku nelegālā migrācija. Un mūsu stratēģija ir um, vienmēr bijusi saskaņota jau no mandāta sākuma. Mēs nevienmēr esam uzreiz vienojušies, bet esam tomēr spējuši vienoties par galvenajiem soļiem. Četri miljoni cilvēki ir aizbēguši no Sīrijas, vairāk nekā desmit miljoni reģionā starp Irāku un Sīriju ir pametuši savus mājas. Un šajos mēnešos mēs uh, esam iestājušies par kristiešu, jesīdu un kurdu aizsardzību tuvajos austrumos. Esam centušies sniegt palīdzību, bet es gribu arī pateikt, ka mēs nevaram uh, viņus aizsargāt tikai tad, ja viņi ir tālu prom no mums. Mums ir jāspēj viņus pasargāt arī tad, kad viņi pienāk mums tuvāk. Ilgtermiņā, protams, ir jācenšas izbeigt konfliktus un karus. Jāsāk eh, nac nacionālās samierināšanās procesi vienošanās, kas ir panākta ar Irānu, varētu būt pirmais solis jaunu iespēju atklāšanā un sadarbība ar visiem reģionālajiem un vietējiem partneriem un varas iestādēm jau ir uzsākta. Tāpat mēs vēlamies, lai apvienoto nāciju aģentūras un uh, citas organizācijas, kas strādā ar um, bēgļiem, uh, piešķirtu līdzekļus Sīrijai, Jordānai, Libānai, Irā, Libānai, Irākai situācijas uzlabošanai valstīs pašās. Lībija ir īpašā situācijā, tā ir tā kā tranzīta valsts, tā kalpo kā koridors. Un šobrīd Mēs kopā ar uh, ANO esam centušies uh, pēc iespējas nodibināt sadarbību ar uh, iestādēm Lībijā, apzinoties problēmas nopietnību. Mēs uh, sadarbojamies arī ar iestādēm Lībijas dienvidos, uh, ja mēs raudzīsimies tikai uz jūras piekrasti un to, kas notiek tur, tad eh, problēmu atrisināt nevarēs. Mēs cenšamies arī eh, sadarboties ar Nigēru un veidojam fondu Āfrikai, kas ļautu din, padarīt dinamiskāku vai uzlabot ekonomisko attīstību un dibināt sadarbības, dažādas sadarbības formas ar Āfrikas valstī. 1,4 miljonu eiro jau ir šajā fondā, un es ceru, ka savu artavu sniegs visas Eiropas Savienības dalība valstis. Atcerieties, kā bija, kad mēs apspriedām budžetu. Mums ir nepieciešams rīkoties saskanīgi. Mūsu lēmumiem ir jāseko konkrētai darbībai, arī tad, ja no nu kaut kā ir jāatsakās. Un e, redzot, ka Sīrija ir zaudējusi veselu paudzi kara un bēgļu krīzes dēļ, uh, Mums ir jābūt līdzekļiem, ko investēt Sīrijas uh, bērnu labā. Un noslēgumā par cilvēku kontrabandu, kas cilvēki, kas nelegāli pārvadā cilvēkus caur tranzītu valstīm, tas vairāk skar vidusjūras reģionu un uh, vidus jūrā tiek īstenota šī pirmā fāze. Mēs esam identificējuši kontrabandistu e, ceļus, un arī šajā pirmajā fāzē piecu nedēļu laikā 16 gadījumos mēs esam spējuši uh, arestēt uh, kontrabandistus un um, viņi saņēma taisnīgu tiesu drīz pienāks laiks pāriet uz pie otrās fāzes, un arī šeit es lūkšu dalību valstis dot savu artavu, lai misiju varētu īstenot. Tā ir iespēja parādīt, ka ja situācija ir smaga un bīstama, tad mēs spējam izmantot arī savus militāros un drošības spēkus. Es esmu pārliecināta, ka pirmajās nedēļās darbojoties vidusjūrā, mēs esam glābuši tūkstošiem cilvēku dzīvību. Kas notiks tālāk? Valetā notiks novembrī samits, kas būs veltīts migrācijai. Piedalīsies arī Āfrikas valstu pārstāvji un arī visi Rietumbalkānu valstu pārstāvi, tad būs arī uh, Balkānu kontrabandas ceļam veltīti, veltīta konference. Un kā Eiropiešiem mums ir jāsaprot, ka mēs tagad nedrīkstam ļauties emocijām un ciniski varētu teikt, uh, ka no politiķiem emociju izrādīšanu neviens negaida. No mums gaida lēmumus, mums ir jāspēj savaldīties, un ar emocijām vien nepietiek. Mums ir jārīkojas, un tagad ir īstais brīdis. Es ceru, ka visas institūcijas spēs sadarboties, ņemot vērā sabiedrībā notiekošo, un vēlreiz atkārtoju, ka mums ir jābūt atbildīgiem par vērtībām, kurās vispār balstās Eiropas vēsture un tradīcijas, un mums ir jāspēj īstenot potenciāls, kas mums ir kā vadošam spēles partnerim. Un katra, katra dzīvība ir uh, glābšanas vērta, un tas attiec arī uz mūsu savienību. Paldies! Paldies. Tagad vārds. Prezidente. Avramopolam. Paldies priekšsēd. Kā jūs droši vien pamanījāt, <clears throat> runa par Eiropas Savienības stāvokli galvenokārt e, bija par migrāciju, un tas parāda arī, kādas ir mūsu prioritātes. Priekšsteicis izteicās ļoti skaidri, un arī es izteikšos skaidri Migrācijas pārvaldība ir e, izšķirīgais tests Eiropas Savienībai un tās ticamībai. Es gribētu paust pateicību pirmajam viceprezidentam Frans Timermanam un Federikai Mogrinī par uh, uzrunām un izcilo sadarbību, kāda mums ir bijusi pēdējo mēnešu gaitā, lai <clears throat> sagatavotu šo ambiciozo un ļoti nepieciešamo paketi. Šīs dienas paketi ir mūsu atbilde bezprecedenta bēgļu krīzei, kas notiek taisni mūsu acu priekšā. Bēgļu krīzei Eiropā padzīnoties mūsu atbildēm jākļūst drosmīgākai, vi, drosmīgākam, visaptverošākam, ambiciozākam. Tāda Eiropa mums ir vajadzīga, tādu mēs vēlamies. Un tieši tādēļ mēs šodien piedāvājam četras ļoti konkrētas pasākums, kas vidējā un īstermiņā e, risinās visas galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskarāmies. Krīzi, kas ir e, vasaras gaitā samilzusi, to vairs nevar pārvaldīt dalībvalstis vienas. Lai to risinātu, mums ir nepieciešama koordinēta Eiropas pieeja. Tieši tādēļ mēs tagad piedāvājam pārvietot 120 tūkstoši cilvēku, kas bēg no kara, vajāšanām, apspiešanas un haos no Itālijas, Grieķijas un Ungārijas, pamatojoties uz pārdāls atslēgu. Šis jaunais risinājums ir papildinājums pirms vasaras piedāvātiem 40 tūkstoši Itālijas bēgļu pārvietošanai un Grieķijas. Mēs gaidām, ka parlamenta plašs vairākums šodien atbalstīs balsojumā šo piedāvājumu un arī pagaidu pārvietošanas programmu nākotnē. Tāpat laikā mums ir arī jāsaprot, ka esošā krīze mums māca ka Eiropa nav gatava šādas pēkšņas un neparasta apjoma bēgļu straumas pārvaldībai. Mums ir nepieciešama sistemātiski risinājumi, lai atbalstītu dalībvalsts un garantētu aizsardzību tiem, kam tiešām tā ir nepieciešama. Tieši tādēļ mēs piedāvājam pastāvīgu krīzes risināšanas mehānismu, grozot Dublinas regulu. Tajā pat laikā, kad garantējam uh, jumtu virs galvas tiem, kam ir nepieciešama aizsardzība, mēs gādāsim par to, ka tie, kuriem nav tiesība palikt Eiropas Savienībā, tiktu ātri nosūtīt atpakaļ. Tas ir pirmais solis, lai dalībvalsts varētu e, pastāvīgi e, ātri e, tik galā ar nepamatotiem iesniegumiem, lai tie varētu savus finansiālus resursus izmantot leģitīmiem patvērumu pieprasījumiem tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama aizsardzība. Tieši tādēļ mēs piedāvājam ES uh, drošo valsts sarakstu izveidei, tajā skaitā arī iekļaujot Balkānu valsts un Turciju. 2014. gada beigās šo valstu um, E, pilsoņu vairāk nekā 17% e, tus no 65 tūkstošu e, pieteikumu, kas ir saņemta Eiropas saimnībā, iesniedz. Tas ir liels sloks Eiropas politiskā patvēruma sistēmām, un mm, absolūtais vairākums šo pieteikumu bija pilnīgi acimredzami nepamatoti. Drošo valsts sarakstu izveide palīdzēs mums ātrāk uh, izskatītu politiskā patvēruma lūgumus, tādējādi ļaujot dalībvalstīm veltīt lielākus resursus to cilvēku uh, atbalstam, kuriem ir tas nepieciešams un kuri to ir pelnījuši. Pat laban, Eiropai ir ļoti uh, zems apakaļ nosūtīšanas procents. Trešo valstu pilsoņiem tas ir ap 40%. Tas mūsu migrācijas politikas ticamību apdraud. Tieši tādēļ mēs šodien prezentējam arī Eiropas atgriešanas programmu, apakaļ nosūtīšanas programmu. Šis paziņojums ir um, iespēja komisijai stādīt priekšā pasākumu kopumu uh, ciešākai sadarbībai starp dalībvalstīm un arī uzlabojot mūsu sadarbību ar trešām valstīm, lai tās pieņemtu apakaļ savus pilsoņus. Es e, ceru uz jūsu atbalstu šīs paketes pieņemšanā, un es gribētu vēlreiz uzlabot šo parlamentu par jūs, e, uzslavēt par jūsu atbalstu jau no paša sākuma e, e, e mūsu puliņiem e, izveidot Eiropas migrācijas politiku. Paldies, un ceru uz jūsu atbalstu balsojumā. Paldies komisāram Avramopulam. Un tagad uzstāsies politisko grupu runātāji. Man jāsaka par organizāciju. Esam iekavējuši laiku, bet izrādīsim elastību tagad un toties attiecībā uz brīvā mikrofona procedūru, to tad varbūt varēsim atkal saīsnāt nedaudz. Un pusdivos notiks balsojums par svarīgiem ziņojumiem. Tagad dosim vārdu gar siem dias demēram. Vienu minūtu lūdzu huyen para salvar su. Paldies, priekšsādātāji. Jā, protams, ir cilvēki, kas bēg. Viņi bēg, lai glābtu savas dzīvības, lai izbēgtu no islāmskās valsts grupējuma uzbrukumiem un no institucionālās vardarbības. Viņi ir bēgļi, un tieši tāpēc mēs atbalstām komisijas priekšlikumu. Šis priekšlikums ir balstīts uz solidaritāti. Tas ir labi izsvērts un arī steidzams priekšlikums. Galu galā te ir runa par steidzamu fenomenu. Mm bet vienlaicīgi šis fenomens būs ilgstošs. Mēs to nevarēsim atrisināt eh, ļoti ātri. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi pastāvīgi saistoši mehānismi saskaņā ar līguma 47 panta uh, mehānismu. Visām dalībvalstīm ir jāizrāda solidaritāte. Mums ir jānodrošina palīdzība tiem, kas uh, uh, ir pelnījuši šo palīdzību. Mums ir jāparedz arī cilvēktiesības uh, visvieglāk ievainojamajiem. Mums ir jādomā par uh, šo fenomenu, mums ir jādomā par to, kā cīnīties pret uh, islāmskās valsts grupējumu un arī institucionālo vardarbību. Uh, Ir jācīnās ar šo problēmu tās saknē. Ir jāievēro arī 2012. gada jūnija Adisabetes nolīgums. Paldies! Tagad pie Tēles kungs sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī Šmita kungam Paldies arī vicepriekšādātājiem Timermanam, Mogherīnī kundzei un komisāram Avramopulus. Es vēlētos jums pateikties par jūsu darbu. Vēlos norādīt, ka manas eh, politiskās grupas eh, viedoklis pilnībā sakrīt ar komisāru tikko teikto, proti šie četri pakotnes punkti. Man ir eh, radies iespējas, ka šīs diskusijas ir mazliet sirreālas. Šķiet, ka te ir runa par mūru celšanu jūras piekrastē, eh, par dzeloņdrāšu žogiem mūsu pilsoņu aizsardzībai, taču īsnībā mēs šeit diskutējam par propagandu, vai tiešām mēs ar to atrisināsim migrācijas problēmas. Tas ir tāds kā joks. Uzskatu, ka tā ir uh, propagandas taktika, lai piesaistītu vēlētājus. Mums ir jābūt racionāliem, un komisijas priekšlikums ir nopietnas priekšlikums, ar to mēs varam atrisināt pašas steidzamākās problēmas. Mēs varam ieviest arī patstāvīgu sistēmu, kas ļautu uh, mums uh, to izmantot uh, arī citās tālākās krīzēs. Protams, mums ir jārisina arī ekonomisko bēgļu problēma. Šeit ir vajadzīga ļoti strikta un nopietna nostāja. Mums ir jāsaprot, kas tieši sabiedrībā ir vajadzīgs. Mums ir arī jāizprot eh, darba tirgus dalībvalstīs. Ir jāievieš kopēji noteikumi, arī termiņiem ir jābūt kopējiem. Šeit nav runa tikai par to, ka vienam ir vajadzīgi seši mēneši, otrs varbūt uh, eh, iztiks ar 30 dienām, lai apstrādātu um, bēgļu pieteikumu. Protams, mums ir vajadzīgas arī iniciatīvas attiecībā uz Āfriku. Arī Mogherīnī kundze par to runāja, un Timermana kungam arī bija kas sakāms. Protams, ārlietu politika un Āfrikas stabilizācija ir ļoti būtiski jautājumi. Tas attiecas uz Lībiju, piemēram. Uh, Tas, kas eh, tika teikts eh, par Sīriju, tad eh, īstenībā gribētu norādīt, ka mēs šeit runājam par valstīm, kas īstenībā nav nekādas valstis. Kurš gan nebēgtu šādā situācijā? Mums ir vajadzīga stratēģija, un šī stratēģija ir jāveido bez demagoģijas, lielā nopietnībā un uh, stabīli. Tagad, protams, ir runa par šo priekšlikumu pieņemšanu. Un uh, gribētu tagad vērsties pie Luksemburgas ministra. Es viņu ļoti labi pazīstu, un es domāju, ka tieši šāda attieksme ir vajadzīga visā uh, padomē. Paldies. Tagad vārds uh, Stīvens kungam vienu minūti. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, vluchtelingen die vanuit Turkije over de oostelijke Middellandse Zee de EU via... Stīvens kundze. Paldies, priekšādātāji migranti, kas ierodas eh, no Turcijas, ir jānosūta atpakaļ uz Turciju. Īsnībā šeit ir runa par starptautisko jūras tiesību pārkāpšanu, un eh, uzskatu, ka Turcija ir pietiekami droša valsts. Tieši tāpēc Eiropas cilvēktiesība tiesai vajadzētu um, pieņemt konkrētu um, pozīciju. Pašlaik mums nav principu saskaņā, ar kuriem mēs varētu strādāt. Paskatīsimies arī, ka Lībijas jautājums tiesā nav izskatīts. Šeit ir runa par pilnīgi atšķirīgu situāciju. Junkara kungs tikko norādīja, ka Turcija īstenībā ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, un ņemot vērā šos aspektus, Turcija ir pilnībā droša valsts. Paldies. Tagad uh, Vikstrēms kundze. Aldi grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji. Pagājušās nedēļas laikā uh, bēgļi beidzot ieguva vārdu, identitāti un uh, savu dzīves stāstu. Ar šo attēlu mēs sapratām, kādi ir sapņi, centieni un cerības katram no šiem bēgļiem. no mums, eh, Eiropiešiem, tiek sagaidīts, lai mēs eh, neaizmirstu par šo trīs gadus veco Ailanu Kurdī, kurš eh, guļ Turcijas piekrastē šortiņos un teniskurpītēs. Viņš uzkurināja debates par migrāciju Eiropā, un tieši tāpēc mēs viņu ļoti ilgi atcerēsimies. Ņemot vērā šīs traģēdijas, es ar lepnumu skatos, kā Eiropas pilsoņi visā Eiropā iziet ielās, lai uzņemtu bēgļus savā kopienā. Viņi, uh, priekšādātāja kungs, parādīja daudz lielāku mugurkaulu un cilvēciskumu, nekā lielākā daļa no mūsu politiķiem ir izrādījuši pēdējo desmit gadu laikā. Pilsoņi redz kādas īsti ir Eiropas vērtības un kāda Eiropa varētu būt. Bet, neskatoties uz to, mēs dzirdam no dalībvalstu līderiem uh, sūdzības par nelegāliem migrantiem. Priekšādātāja kungs, man ir jāatzīst, ka šī retorika man ir pilnīgi apnikusi. Kā gan uh, cilvēki, kas bēg no kara, var ierasties Eiropā, lai pieprasītu patvērumu? Vai tiešām mēs aizliegsim cilvēkiem pieprasīt patvērumu vēstniecībās un konsulātos? Eiropas Savienība ir ieviesusi arī eh, noteikumus par eh, pārvadātāju atbildību. Un šeit eh, pārvadātājiem, piemēram, tiek aizliegts uzņemt savos transporta līdzekļos cilvēkus, kuriem nav vīzas. Tas ir tāds abortais loks. Mums vajadzētu pārskatīt Eiropas Savienības tiesību aktus, vajadzētu tos pielāgot pašreizējiem gadsimtam, lai nodrošinātu tiesiskus un drošus ceļus, kā ierasties Eiropā. Mums ir arī jānosaka saistošas kvotas migrantu uzņemšanai, kas ir jāņem vērā visām dalību valstīm. Es uzskatu, ka šis Eiropā ir izšķirošais brīdis, un mums ir jāparāda, ka mēs varam izturēties daudz labāk. Paldies! Tagad eh, goe grupas vārdā Albils Guzmans. Eh, vien minūte. Paldies. 40 miljonu bēgļu no Sīrijas. 4 miljoni irākiešu, 3,5 miljoni afgāņu un 2 miljoni libāņu. Lūk, kādi ir rezultāti jūsu kariem. Šādi rezultāti ir arī Irākas un Afganistānas kariem, eh, Libānas bombardēšanai un uh, uh, ieroču tirdzniecībai Sīrijā. Tagad, kad uh, šie bēgļi ir ieradušies pie Eiropas durvīm, ko gan jūs darīsiet? Ko mēs darīsim, vai mēs izveidosim humanitāro koridoru, humanitāros ceļus, kā viņi varētu pie mums ierasties, vai mēs um, aktivizēsim pagaidu uh, regulas? Jūs uh, to darāt, jūs uh, runājat par islāmskās valsts grupēm apkarošanu Irānā, jūs redzat, ka avīzēs parādās viesrakstī par um, nogalināšanām Sīrijā. Mēs redzam, ka tiek pie, pieprasīta iejaukšanās Sīrijā. Nedomāju, ka pareizā atbilde ir bumbas. Paldies tagad Sargentīnī kundzei viena minūte. Viņa izteiksies zaļo grupas vārdā. Paldies priekšādātāji. Junker kungs eh, savā uzrunā šorīt teica, ka mums ir jānodrošina, lai mēs saglabātu savas vērtības, un uh, darbs ir viena no vērtībām. Mums uh, migrantiem ir jādod iespēja strādāt, tāpēc ka darbs ir cīņas izrādīšana. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par vietējiem migrantiem, un šeit ir runa tieši par mm, ekonomiskiem bēgļiem, kas uh, Uh, migrē, lai meklētu darbu. Mēs nevarēsim nodrošināt uh, nelegālās migrācijas apkarošanu, ja mēs nenodrošināsim alternatīvu nelegālajai migrācijai. Es saprotu, Timermna kungs un Avramopols kungs, ka šie komisijas priekšlikumi ir pietiekami spēcīgi, bet, kā Junkera kungs norādīja, mums ir jādomā par darba migrāciju, un mēs nevaram pārāk ilgi gaidīt. Kā jau Junkera kungs norādīja, darbs ir cieņas izrādīšana, un tāpēc mums ir vajadzīgs eh, priek, vajadzīgi priekšlikumi arī šajā jomā pēc iespējas ātrāk. Tagad eh, Korau kungs, viena minūte. Paldies, eh, priekšādātāji. Mēs turpinām teikt, ka šeit ir runa par ārkārtas jautājumu, bet īstenībā te nav runa par ārkārtas jautājumu. Domāju, ka mēs eh, šeit eh, pieredzām eh, mūsu uh, politikas rezultātus. Mēs esam pārāk daudz eksploatējuši šīs valstis, tieši tāpēc cilvēki no tām mēģina izbēgt. Mums ir eh, vajadzīga nostāja. Šodien uzklausījām ļoti daudz izteikumu, bet es uzskatu, ka mums ir eh, vajadzīga pietiekama liela ietekme, un šādas ietekmes nav pašlaik nedz parlamentā, nedz citās institūcijās. Dalībvalstis ir atbildīgas par šiem jautājumiem, bet tās pašlaik izturas absolūti liekulīgi. Tās eh, piemēro neoliberālismu politiku un nedara pilnīgi neko, lai palīdzētu valstīm, no kurām ierodas šie migranti. Redzu, ka Itālijas premjers, piemēram, nāk klajā ar dažādiem izteikumiem, kaut gan dienu agrāk viņš runāja ar rūpniekiem Itālijā, un īsnībā šeit viņa izteikumi bija pilnīgi atšķirīgi. Vilimska kungs. Es, es domāju, ka pirmkārt mums ir jāuzsver, ka jebkurš cilvēks, kas ir, kam ir vajadzība pēc drošības un aizsardzības, tam šī drošība un aizsardzība ir jāapš, jāpiešķir. Ir divas koncepcijas. Sociāldemokrāti zaļie apvienotie, zaļie aizstāv vienu koncepciju, bet otru koncepciju ir ielaist pilnīgi visus patvērumu meklētājus, neatkarīgi no tā, vai tie ir īsti bēgļi, kas atbilst Ženēvas konvencijai vai vienkārši meklē labākus apstākļus. Mēs patrioti un brīvības aizstāvji Uzskatām, ka saskaņā ar UNHCR standartiem ir jāveido uh, drošas zonas un jāiesaista gol, uh, golfa līča valstis, uh, jāveido tur bēgļu uzņemšanas centri. Runātājs tika pārtraukts. Tagad Udo Foikts lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Šorīt es dzirdēju no Junkara kunga, ka es nesot eiropietis, jo es neatrodos stacijā un nekliedzu laipni gaidīti. Un kāpēc? Tāpēc, ka gan visiem arī komisāriem un augstajai pārstāvēji ir uzdevums, ko viņiem ir uzdevuši vēlētāji, proti aizstāvēt mūsu tautu tiesības un vērtības un identitāti. Un tādas pašas tiesības ir arī bēgļiem, jo cilvēki, kas ierodas pie mums, arī viņiem ir dzimtene un viņiem ir tiesības uz dzimteni un savas identitātes saglabāšanu. Un problēmas nevar būt atrisinātas integrējot šos cilvēkus, jo tad viņi neatgriežas dzimtenē. Nē, viņiem ir dzimtene un kādu dienu viņiem tajā ir jāatgriežas un ir jāinvestē tajā, lai viņi varētu dzimtenē atgriezties un tur dzīvot. Paldies, tagad lūdzu Vozembergas kundze. Paldies, priekšēdētāji, tūkstošiem ieceļotāju Uh, pāri uh, Turcijas robežai ir ieradušies Grieķijā. Tie ir daudzi tūkstoši un problēma kļūst arvien asāka. Mums ir vajadzīga integrācijas politika un Eiropas parlamentam jāsadarbojas ar padomi, tāpēc taisnīgi jāsadala bēgļu uzņemšana starp valstīm. Uh, Arī atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumam ir jā, jābūt efektīvam priekšēdētāji. Eiropa balstās vērtībās un mums ir jāparāda mūsu cilvēciskā seja. Paldies! Zipelis kundze, mēs dzirdam tikai to, ka tiek paustas bailes, ka pārāk daudz migrantu ieradīsies, pārāk daudz iedzaļotāju. 0,11% ir skaitlis, ko minēja Junkers. Lielākā daļa bēgļu nāk no Sīrijas, Eritrejas, viņi bēg no kara, bēg no vajāšanas. Un ņemot to visu vērā, šīs emocionālās debates, uh, par tiem, kas mēģina izvairīties no nabadzības, tā ir vienkārši tāda populistiska runāšana un vēršanās pret visiem bēgļiem kopumā. Mums ir arī padomē, ir jāapzinās tās atbildība solidaritātes veidošanā gan Eiropas iekšienē, gan ārpus tās. Uh, Nākamajā nedēļā padomē ir jāsāk rīkoties saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Paldies, Fotigas kundze! Paldies, priekšādātāji! pie Eiropas robežām notiek smagi konflikti un tur ir drošības elements un arī, protams, integrācijas uh, elements. Neokoloniālā uh, politika, ko īsteno Putins, novedus pie tā, ka, ka Polija uzņēmusi daudz cilvēku, kas mēģina uzlabot savus dzīves apstākļus. Tas, kas notiek šobrīd pie dienvidu robežām, At šeit es ļoti priecājos par Mogherīni kundzes minēto otro fāzi, bet eh, šis piespiedu mehānisms, kas ir minēts komisijas paziņojumā, nav saskaņā ar līgumu un nebūs arī īpaši produktīvs. Eiropas Savienībai ir jāizmanto pēc iespējas iekšējās iespējas, proti jāveicina iekšējā solidaritāte. Paldies, Veržjā kundze. Honorevole Veržjā. Vairāk nekā 60 eh, tūkstoši um, cilvēku um, tagad eh, bēg no savām valstīm. Te ir īstenībā tikai runa par 0,11% no Eiropas uh, iedzīvotājiem. Mums šie bēgļi ir jāsadala pēc nacionalitātes un pēc valsts. Un, protams, mēs nevaram to darīt, nodarot kādam pāri. Mēs redzam, ka praksa dalībvalstīs ir atšķirīga. Uh, ir eh, jādomā, kas eh, notiks ar tiem cilvēkiem, kuriem netiks piešķirtas patvēruma tiesības, vai viņi tiks aizsūtīti atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm kopā ar visiem ekonomiskajiem bēgļiem, neskatoties uz to, kādas ir šīs izcelsmes valstis, kurš gan vedīs sarunas ar Āfrikas reg diktatūrām. Mums ir jāsaprot, ka mēs e, nevaram pielietot pašreizējo bēgļu politiku. Mēs e, šeit e, skrienam ar kāvu sienā. Mums ir jādomā gan par cēloņiem, gan par to, kā šīs problēmas risināt. Šīm sievietēm, šiem bērniem, šiem vīriešiem, viņiem visiem ir tiesības, kas ir jāievēro gan Eiropas Savienībā, gan arī citur. Keller, un minūtu. Paldies, Kēlērs kundze, viena minūte. <clears throat> Darbie kolēģi! Eiropas Savienības stāvoklis ir jānovērtē pēc tā, kā mēs attiecamies pret tiem cilvēkiem Eiropā, kam visvairāk vajadzīga mūsu palīdzība. Šeit ir diezgan neskaidrāini. Uh, ir pilsoņi, kas palīdz pilsoņiem ar uh, eh, ziedojumiem ne tikai šajā pagājušajā mēnesi, eh, nedēļas noglē, bet arī mēnešu uh, gadu gaitā, bet ir arī tādas dalībvalsts, kuras rāda pirks viens uz otru, vai nu vienu otru uh, par to, ka uh, tās nedara to, ko tam būtu jādara. Uh, mums jāizlemj, vai kuru no šīm divām Eiropām mēs gribam virzīt uz priekšu un atbalstīt Eiropas pilsoņi ir parādījuši mums ceļu. Viņi ir pelnījuši Eiropas uh, uh, Savienībai piešķirto eh, Nobel mieru prēmiju. Eiropas Savienības dalībvalsts un to valdības, tam būtu jāņem piemērs no mūsu pilsoņiem. Viņi ir daudz tālāk nekā mēs domājam. Atbalstīsim viņu iniciatīvi, sekosim viņu piemēram. Paldies, Natāla kungs, viena minūte. Vīce priekšsēžu kungs, komisārs kundze. Pirmkārt, es ticu, ka Eiropas Savienības eh, atbild uz migrantu krīzi ir pilnīgi nepareizi. Vācijas un Zviedrijas politika īpaši ir bezatbildība. Kā jums gan šķiet, kas notiks, ja jūs sakat, ka katrs var pieprasīt politisko patvērumu? Ļoti vienkārši nāks vairāk cilvēku. Vēl vairāk cilvēku riskēs savas dzīves eh, šķēršojot vidzjūru, Egejas jūru, vairāk laivu, vairāk slīkoņu, vairāk nāvju. Es nepiekrītu Eiropas atbildēju uz migrantu krīzi, bet vismaz vienu lietu mēs varam mācīties. Īstais skandāls šeit ir tās valsts, kas dara absolūti neko. Un ar to, es domāju, naftas bagātās uh, līčvalsts Katāra, Bahreina, Kuveita, apvienotā Arāba Emirāta un īpaši vahābismu ļaunā atbildi, kas ir Islām valsts Saudārābija fakts ir tāds, ka viņi nevienu bēgli nepieņem, un viņi e, savus ticības brāļus e, virz uz Eiropu. Ja mēs gribam to apstādināt, dāmas un kungi, kā Tonijs Abats ir sacījis e, Austrālijas premjeras, tad mums ir jāapstādina laivas. Paldies! Paldies, Salvīnī kungs, viena minūte. Esmu dzirdējis šeit bīstams lieklīgas uzstāšanās Eiropa laikam pārvalda liekuļi, bīstami cilvēki. Vispirms viņi izraisa karu, pēc tam viņi negrib atbildēt par kara sekām. Ir runa par darījumu. 150 tūkstoši bēgļi, 5 miljonu peļņu katru dienu ir apvienības, kas berzē rokas uz to visu raugoties asociācijas Tuvāko mēnešu gaitā mēs nedrīkstam klusēt. Daudz pienāk, viņu starpā ir daudz noziedznieku, daudz potenciālo teroristu. Varbūt paklusēsim minūti. Uh, viņi var izliet daudz asiņu. Mums ir vajadzīgs miljoniem uh, bēgļu, lai Eiropas uh, Eiropiešu pensijas varētu maksāt, bet eh, neaizmirsīsim, ka mums ir 25 miljoni bezdarbnieku tāpat. Kā mēs īsti palīdzam vai eh, cilvēk, tiem cilvēkiem, kurus vajā viņu uh, reliģijas dēļ, vai arī uh, tādiem bēgļiem, uh, kas nāk no valstīm, kuras mēs paši esam destabilizējuši, vai arī mēs palīdzam ekonomiskajiem bēgļiem, kas uh, vienmēr aizrunājas uh, um, ar humanitāriem iemesliem. Uh, Es uzklausīju Vikstrēmas kundzi, kas eh, runāja par mazo ailanu, taču es uzdodu jautājumu savai kolēģei kāpēc Eiropieši ir atbildīgi par šī uh, nabaga bērna nāvi, kura ģimene nebija drošībā Turcijā. Atbildīgie pirmkārtām ir amerikāņi un tie no Eiropiešiem, kas uh, deva savu ieguldījumu Irākas un Sīrijas destabilizācijā. Tās ir līča valstis, kas vispār nepakustina ne pirkstiņa, lai palīdzētu bēgļiem. Tā ir Arābu līga, kas uh, Eh, ne, neko nedara, lai vērstos pret eh, Daesh grupējumu. Tāpat arī tie ir noziedznieki, kas eh, gūst peļņu no cilvēku kontrabandas. Vai tiešām Eiropa varēs uzņemt visus, kas vēlas šeit ierasties? Īstenībā tas varbūt ir šī bērna tēvs, kurš ir tic, noticējis daudziem solījumiem. Entered... Tagad Mecolas kundze pusotru minūti, kad es sāku darboties politikā, man deva padomu nerunāt, kad esmu dusmīgi, es to ignorēšu šodien. Dalībvalsts vienkārši vienojās par to, cik zvejas drīkstam izjot no jūras, cik eh, plasmas maisiņu drīkstam izmest, taču, ja bērnu līķi tiek izskot mūsu piekrastēs, un mēs nevaram vienoties, kā ar bēgļiem humāni, uh, Eh, attiekties, eh, tad eh, laikam viss ir bezjēdzīgi. Nekas nav steidzamāks vai svarīgāks. Mums patīk sacīt, ka esam vērtības savienība, taču vēl joprojām neesam dalīts atbildības vērtība, un tas ir mūsu kolektīvais, mūsu kolektīva aizgāšanās. Valdības izvairās no savas atbildības. Tā nevar turpināties. Katrai dalībvalstī jāizpild savu morālo, uh, juridisko atbildību, jārisina problēmas, morāls, uh, fiziski uh, sēts nedarbosies, mums ir vajadzīgi risinājumi, kas ir ne tikai tādi, kas ir domāti mūsu sirdsapziņas nomierināšanai. Mums ir nepieciešams tieši tā saistošs um, bēgļu pārdales mehānisms mums tas ir vajadzīgs jau vakardien. Uh, Līdz ar to aicinu eh, vienkārši stāsmies pretīm populistiem, eh, bēgļi, kas bēg no neticamam šausmām, ir jāpiedāvā nākotni bez bailēm. Mums ir jāstāv blakus tiem, kam pašiem nav balsu, būsim piemērs pasaulē, šis ir piemērs mūsu, pau, eh, šis ir mūsu paudzes izaicinājums. Mēs nevaram nereaģēt, ja tūkstoši uh, cieš uz mūsu durvis liekšņi, vai nu mēs būsim paudzes, kas izgāzusies. Paldies, nākamais Ištvāns Ujhei, paldies priekšsēd. Esmu Ungārs un lūdzu vārdu tādēļ, lai šajā uh, vēsturiskā debatē kā Eiropietis uzstātos. 100 miljonu uh, baidās bet es vairāk balstos, bailos e, no šīs politiskās agresivitātes, kas šeit parādās, nekā no šī mazā bērniņa, kura vē, bērni bēga no, krī, e, no kara un postījumiem. Un tādēļ es gaidu no Eiropas komisijas un ministra prezidentiem, kā arī viņi aizstāvētu e, kopēju risinājumu Junkers, Timmermans, S un D Visi ir parādījuši, ka viņi atbalsta šo kopēju risinājumu. Ir šausmīgi, ka man kā Ungāram ir jāpieredz e, šī e, kūdīšana, taču es gribu jums apliecināt, Ungārija tā nav tikai Viktors Orbāns desmit tūkstošiem pilsoņu, Ungāru pilsoņu e, sniedz palīdzību bēgļiem. Viņi arī tagad strādā, lai sniegtu palīdzību bēgļiem, un es gribu viņiem izteikt pateicību Un jums sacīt vēlreiz, ka eh, Orbāna, Viktora Orbāna politika nav risinājums, bet pati problēma. Paldies! Un tagad Fordas kundze viena minūte. Paldies! Situācija ir tāda, kāda vēl nav bijusi nekad, un mums pirmkārt ir jāpalīdz bēgļiem, kas bēg no lielām briesmām. Mums ir jāņem vērā viņa primārās vajadzības un ilgtermiņā jāsniedz atbalsts un palīdzība, bet dažādām valstīm ir dažādas iespējas. Apvienotā karalī, karaliste uh, Sīrijas bēgļu nometnēm ir sniegus vairāk palīdzības nekā visa Eiropas Savienība kopā un centusies arī cīnīties pret kontrabandistiem, bet individuālām dalību valstīm ir jāapzinās, ka ef, kādu efektu bēgļu plūsma atstājas viņu kaimiņu valstīm un ka tas var ietekmēt arī viņus. Bēgļu plūsmas uh, kustēsies arī pa Eiropu un mums ir jāsaprot, ka brīva pārvietošanās ir viens no Eiropas Savienības uh, pamata vērtībām, bet mums ir jāsaprot, ka ekonomika nevar atveseļoties, ja nav ilgtermiņa stratēģijas iedzīvotāju atbalstam. Ernsta skundze lūdzu. Ernstas, deputāte Ernsta lūdzu. Meine Damen und Herren, Migration. Dāmas un kungi, migrācijai ir iemesli, un kamēr šie iemesli pastāv, mēs nevaram noteikt, kurš drīks doties migrācijā un kurš nē. Un Eiropas Savienība mēģina sadalīt uh, bēgļus pareizajos un nepareizos, bet nekādas robežas, ne politis, policistu nūjas neaizturēs cilvēkus. Cilvēki dosies uz Eiropu un mums ir jāsaka jā uzņemšanai un integrācijai. Gan Ungārijā, gan Slovākijā, gan Čehijā, gan arī Polijā, piedodiet, ir jāuzņem bēgļi, neatkarīgi no tā, kādu reliģiju viņi pārstāv. Mēs uzskatām, ka šobrīd mums jāatsakās no drošo um, izcelsmes valstu koncepcijas, jo daudzi cilvēki šajās valstīs nepavisam neatrodas drošībā, un karš nebūtu nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki dodas emigrācijā. Tas Eiropas Savienībai ir pārāk tāds īs vai tuvredzīgs skatiens. Paldies, Paksas kungs! Runājot par bēgļu pro problēmu no Mjanmas un Bangladešas, kas ierodās nelegāli, cilvēki, ja cilvēki tiek vienkārši mudināti kāpt laivās, tas tikai pasliktina situāciju. Es nedomāju, ka uh, premjerministrs Abots neņem vērā cilvēku intereses, atverot Pandoras lādi, pasakot, jūs esat šeit laipni gaidīti, tad ieceļošanai vispār nebūs robežu. Ja mēs rīkosimies tā, kā esam nolēmuši šodien, tad Eiropas parlaments nedarīs neko citu, kā tikai palielinās nelegālās ieceļošanas kvotas. Paldies, Holmējeras kundze, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Paldies Avramopulosa kungam par visu šo pakotni, ko šodien beidzot sagaidījām un viņš tomēr pauž ļoti konsekventu attieksmi un piedāvā konkrētus priekšlikumus no komisijas. Tāpat ir būtiski paredzēt, ka uh, patvērumu standartiem vismaz minimāli ir jābūt harmonizētiem visās dalību valstīs, lai, ja mēs vienojamies par uh, bēgļu sadali starp dalību valstīm, cilvēki var reķināties ar vienādiem apstākļiem. Tāpat mums ir vajadzīgs krīzes pārvarēšanas mehānisms, jo bez tā Eiropas Savienība krīzi atrisināt nespēs Tas attiecas arī uz bēgļiem, kas bēg no kara un no vajāšanas. Es nepiekrītu Ernstas kundzei. Bēglim un patvērumu tiesībām ir ļoti precīzas diskusijas, definīcijas. To nevajag sajaukt ar ekonomisko migrāciju. Te juridiski tomēr ir iespēja to ļoti skaidri nošķirt un reakcijai ir jābūt saskaņā ar situāciju darba tirgu, nevis vienkārši paziņot, ka visas robežas būs vaļā, jo tas veicinās tikai nemieru Eiropā sabiedrībā. Tagad Fleckensteina kungs, lūdzu, vienu minūti. Priekšādātāja kungs, es neatkārtošu visu, ko jau teica citi. Un tomēr Es domāju, ka mums ir jāsignalizē vietējām iestādēm, kas strādā ar bēgļiem. Viņi atrodas šobrīd smagā situācijā vai Kosas salā vai Lesbas salā, un tas attiec arī uz tiem, kas nav Eiropas Savienībā. Serbijas valdība un pašvaldības šobrīd vairāk dara bēgļu labā nekā daža laba valsts Eiropas Savienībā, un mums tas ir jāspēj tas novērtēt Eiropas parlamentā. Tas pats attiecas arī uz starptautisko sarkano krustu un citām organizācijām, kas aktīvi strādā. Arī viņi ir jāielūdz pie mums un jāpasaka viņiem liels paldies, jo mēs varam ar viņiem lepoties. Uh, vairāk par dažu labu uh, dalību valsts prezidentu. Deputāts Zīle, lūdzu. Tātāji kungs, tad kad mēs ar lielu intensitāti lietojam skaistus vārdus par um, humānismu vērtībām solidaritāti tas bieži vien liecina par institūciju vājumu un apmulsumu kas var novest šoreiz pie eiropas uh, novājināšanās. vai tad kad mēs haotiski uzņemsim uh, nelegālos imigrantus kuru absolūti lielākais īpatsvars ir vīrieši uh, vai tas, veic, vai tas ap, ap, apstāpēs bērnu noslīgšanu laivās kuras tiek pārdotas ieraugot robežsargu laivas? vai budapeštes stacijās esošo bēgļu sadali kāds iedomājās piespiedu kvotu sadalē šie bēgļi dosies uz minheni uz vāciju un šie bēgļi brauks autobusā uz latviju. un vēl tiek piedraudzēts ar schengenas zonas eh, nograušanu ja nebūs šīs piespiedu kvotas. Un ko darīs ar Latvijas uh, ieguvušiem bēgļiem, kur status ieguvušiem bēgļiem, kuri vēlēsies tomēr doties uz Vāciju vai Zviedriju? Mēs ieviesīsim atkal robežu kontroli, lai viņi to nevarētu darīt piespiedu sadale īstenībā nerada apmierinājumu ne tiem kas ir bēgļi ne tiem kas saņem šos bēgļus bet tas rada sabiedrībā skepsi pret eiropas projektu kā tādu. tāpēc darīsim to kas ir būtisks un aizmirsīsim to kas ir populārs kaut arī esam politiķi. paldies! Anche per lei, prego. Kolēģi! Nākamā runātāja. Cilvēki ir parādījuši, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Viņi vēlas atvērtu sabiedrību, kas palīdz bēgļiem, kas mm, vēlas no kaut kā izbēgt. Eiropa nesaistās ar to, kas ir ekstrēms, kas ir nacionālistisks. Mums ir jādomā, kā pielāgot viņu politiku un ideoloģiju. Eiropa vairs nedrīkst būt kā cietoksnis represīva politika vienkārši uh, pastiprinās uh, šo cietoksni. Mēs uh, nevaram mm, nodrošināt gan solidaritāte bēgļu politikā, gan šāda veida ideoloģiju. Mums ir jānodrošina alternatīva Dublinas sistēmai, taču mēs nevaram atbalstīt represīvus pasākumus, piemēram, uh, nosūtīšanu atpakaļ uz nedrošām valstīm un militāru iejaukšanos vidusjūras reģionā. Mēs iestājāmies par solidāru Eiropu bēgļu politikas jomā. Danžena kungam vārds. Komisāra kungs, jūsu priekšlikumi ļoti labi mm, parāda, cik ārkārtīgi sarežģīta ir šī situācija. Mums ir jāatrod tātad līdzsvars starp eh, solidaritāti un atbildīgumu, kas e, liek mums saprast, ka mēs nevaram uzņemt pilnīgi visus. Uzskatu, ka mēs pārāk bieži e, piedalāmies tādās e, karikatūru debatēs. No vienas puses mēs uzsveram uz savu sirdsapziņu, un no otras puses mums ir jāatcerās arī par to, ka nav reāli pilnīgi visus uzņemt. Uh, Mēs eh, redzam, ka mūsu pilsoņi uztraucas par šo plūsmu apmēriem un arī par pilnīgo anarhiju un organizācijas trūkumu, kādā bēgļi pie mums ierodas. Uh, Mums ir eh, tieši tāpēc jāsaprot, ka ir jāmēģina reaģi, reaģēt spontāni, bet vienlaicīgi ir vajadzīgs arī drošo valstu saraksts. Ir vajadzīga daudz enerģiskāka atgriešanas politika, ir arī daudz labāk jāorganizē mūsu ārējo robežu aizsardzība. Šeit vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību starp visām dalībvalstīm. Vajadzētu arī atgādināt eh, konkrētām dalībvalstīm, ka no vienas puses viņas ir uh, bijušas ļoti devīgas un dāsnas attiecībās bēgļu uzņemšanu. Te es domāju par to Turciju, kas ir uh, uzņēmusi pat miljoniem bēgļu, bet no otras puses ir jādomā arī par to, ka Sīrijas konflikts nav pietiekami labi atrisināts, un tieši tāpēc mēs pašlaik saskaramies ar šādām problēmām. Paldies. Tagad uh, Valenciāno kundze. Paldies, priekšādātāji. Grieķija, Itālija un Ungārija pēdējo mēnešu laikā ir uzņēmušas 700 uh, tūkstošu bēgļu. Ja mums eh, patiešām ir Eiropas Savienība, kuru var saukt šādā vārdā, mums ir jādomā par to, kā koordinēt, atrisināt šo krīzi un kā nodrošināt solidaritāti. Kolēģi, jūs noteikti zināsiet, ka glābšanas vestes visu neatrisinās. Mogherīnī kundze norādīja, ka mums ir jāaizmirst par emocijām un jūtām, mums ir jādomā par rīcību. Mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu. Domāju, ka mums eh, vajadzētu uh, beigt paust uh, savas šausmas par redzētajiem attēliem. Mums ir jādomā par stabilitāti Sīrijā, Jemenā, Afganistānā, Irākā. Mums ir vajadzīgs miers un efektivitāte. Tikai ar to mēs varēsim atrisināt šo problēmu. Mums ir arī jānosoda tās nacionālās valdības, kas uh, novēršas no šīs problēmas un skatās citā virzienā, tad, kad bēgļiem ir vajadzīga pajumte. Ir jāpiemēro sankcijas pret tiem, kas neievēro Eiropas principus. Gals. Paldies, Gals kundze. Priekšsēžkungs, komisāra kungs, mums ir jāizrāda cilvēcīgums, līdzjūtība, taču, lai mēs tiešām varētu palīdzēt, mums ir jāvar valdīt pār situāciju, pār Eiropas Savienības āriem robežam. Tādēļ mūsu pirmais uzdevums ir Eiropas ārējo robežu apsardzība. Un uh, uz, es nesadzirdēju īsts risinājums, īsts atbildes uz uh, jautājumiem šodien. Schengens arī robež, robeža aizsardzība ir viens no uzdevumiem, kuru būtu jārisina nekavējoties. Ja mūsu līgumi ir spēkā, ja tie ir ko vērts, tad nevar no Ungārijas prasīt, e, ka tā um, tikai uh, atvērt savus robežas bēgļu plūsmām. Runātāji tiek pārtraukti. Un tagad Morāisa kungs vienu minūte. Priekšādātāji, godāmie kolēģi! Mēs uzklausījām šorīt Junkera kungu, viņš pieminēja laipnos cilvēkus Minhenes stacijā, kā laipnos cilvēkus Grieķu salās. Komisāra kungs, jūs arī esat Grieķis un jūs eh, paveicāt eh, savu darbu šorīt, jūs redzat, eh, ka ir plāni, un mēs arī redzam, kā teica Kelleris kundze, cilvēki ir visur Eiropā, arī manā dalībvalstī. Viņi uzdod vienkārši jautājumu, ko dara Eiropas Savienība? Mana atbilde šo jautājumu ir šāda. Eiropas Savienība ir tās dalība valstis. Un eh, dalība valstīs, kuru prezidentūra tiekas pirmdien, eh, mums vajadzētu nodrošināt, lai plāni būtu ticami un pietiekami skaidri. Mēs eh, dzirdējām visu politisko spektru sakāmo. Parlaments ir paveicis savu darbu attiecībās pārvietošanu. Uh, Bet kas notiks pirmdien? Vai mēs redzēsim šeit izņēmumus, vai mēs redzēsim vainas uzvāšanu citiem, vai arī mēs redzēsim reakciju uz lielāko bēgļu krīzi pēc otrā pasaules kara? Eiropas Savienība ir tās dalībvalstis un šo dalībvalstu iedzīvotāji. Un īstenībā to mēs pieredzēsim 14. septembrī, kas notiks ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un to pilsoņiem. Kudrītskas kundze. Paldies, priekšādātāji. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kur mēs eh, pieredzam migrācijas problēmas Eiropas dienvidos un eh, neskatāmies uz Eiropas austrumiem. Mēs visi redzam, ka kas notiek uz eh, Krievijas robežas. Tur arī ir tūkstošiem cilvēku, kas baidās par savu dzīvību un par savu bērnu veselību. Uh, Šo cilvēku dzīvība un veselība ir tikpat apdraudēta kā Sīrijas bēgļu dzīvība. Polija šeit eh, izvērš ļoti apņēmīgu politiku. Apmēram vienam miljonam ukrāņu ir piešķirtas pagaidu vīzas pēdējā gada laikā. Un apmēram uh, pusmiljons tātad šo pagaidu vīzu ir izdots. Uzskatu, ka pats svarīgākais būtu lai Polijā mums nevajadzētu tagad atvērt durvis bēgļiem no dienvidiem. Mums ir jārīkojas cieņpilni. Maslīnī kundze, ir ļoti būtiski paskatīties uz uh, to, ka ir pienācis laiks uh, mainīt līgumus un domāt par uh, humanitārās palīdzības noteikumu mainīšanu. Liels paldies arī par jūsu komentāru uh, uh, īsumu un konsekvenci. Mums ir atlicis vēl laiks uh, līdz balsošanai, tāpēc mēs varēsim nodrošināt arī uh, brīvo mikrofonu. Un sāksim šie procedūra ar Kellie kungu. Vienu minūte. Paldies. Domāju, ka solidaritāte un koordinācija, uh, dāsnums ir vārdi, ko mēs varētu attiecināt uz Junkera kunga runu un īsnībā uz eh, visu eh, izteikumiem šorīt. Mani tas patiešām iepriecina, un es ceru, ka arī mana valsts īrija varēs eh, uz sevi attiecināt šīs īpašības, uzņemot vairāku bēgļu. Pāvesta teiktais, ka katrai draudzē vajadzētu uzņemt kādu bēgļu ģimeni, varbūt varētu tikt attiecināts arī uz Eiropas Savienības politiku. Priekšādātājs Tusks eh, nosodīja kontrabandistus, sakot, ka viņi ir slepkavas. Es domāju, ka mums vajadzētu efektīvāk pret to cīnīties. Mums vajadzētu konfiscēt laivas. Viņi ir īstie vainīgie šajā problēmā, un tieši tāpēc eh, pret to ir efektīvi jācīnās. Grazie, prezidente. Vai questo Parlamento... Lainas kundze. Parlaments aprīlī nobalsoja par rezolūciju, kurā tika aicināts nodrošināt obligātu sistēmu, lai uh, ieviestu atbildīgumu starp dalību valstīm. Uh, 2014. gadā tikai sešas valstis uh, uzņēma vairākumu pieteikumu bēgļu statusam Eiropā. Mums ir jāsaprot, kāda ir šī solidaritāte un atbildības sadalīšana. Nedomāju, ka pašlaik uh, tas tiek darīts pareizi. Un šeit uh, liela vaina ir jāuzņemas padomēji. Ir jāpaskatās uz Eiropas līderiem, kuri nav paveikuši savu darbu. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Parlamentā mēs jau kopš aprīļa aicinām uz rīcību. Mums ir vajadzīgi daudz godkārīgāki mērķi, un mums ir vajadzīgs arī obligāts mehānisms, lai mēs varētu izpildīt mūsu Eiropas valstu pienākumus, lai mēs varētu nodrošināt eh, tālajošu ietekmi. Džambatska kungs, viena minūte. Paldies, priekšādātāji, godājumie kolēģi! Domāju, ka mums pirmām kārtām vajadzētu nošķirt bēgļus un nelegālos imigrantus. Ja mēs uzskat, uzņemsim kontinentā pilnīgi visus, kas pie mums ierodas, un uh, uzskatīsim viņus par bēgļiem, tad tas nozīmēs, ka mums vajadzēs nodrošināt aizsardzību vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku no Āfrikas un no tuvajiem austrumiem. Nā, arī par uh, iemesliem eh, šām mm, lielzīgajām migrācijas plūsmām. Šie iemesli ir eh, saistām ar karu, kas vēl ar vienu notiek Sīrijā un Irākā. Tāpat arī ir jādomā par konfliktiem citās valstīs, Āfrikā un tuvajos austrumos. Ja turpināsies politiskās spēlītes, tad eh, cilvēki turpinās bēgt no šīm valstīm Eiropas virzienā. Vajadzētu atbalstīt tos, kas vēršas pret islāmskās valsts grupējumu. Ir uh, jādod iespēja iznīcināt vienu no galvenajiem problēmas cēloņiem. Paldies, uh, Bilbao, uh, kundze, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Mēs saskaramies ar milzīgu bēgļu krīzi, un, lai to risinātu, mums ir vajadzīgi fakti un arī reakcija. Uh, Uh, Basku zemē daudzi cilvēki mēģina nodrošināt lielāku solidaritāti. 14. decembrī ir paredzēta uh, padomas sēde. Mums ir vajadzīga pieeja, kas balstītos uz atbildīgumu un solidaritāti. Tieši tāpēc mums vajadzētu uzņemt bēgļus uh, Uh, organizēt šo uzņemšanu, nodrošināt drošus ceļus uz Eiropu un arī ir jāuzlabo situācija bēgļu nometnēs. Ir jācīnās pret kontrabandistiem, kas uh, pelna uz bāļu rēķina. Mums ir jārisina arī problēmas izcelsmes valstīs. Vajadzētu arī pārvarēt sadrumstaloto Eiropas aizsardzības politiku. Ir uh, kaut kas jādara lai novērstu problēmas, kas ir novedušas pie lielākajām bēgļu plūsmām kopš otrā pasaules kara. Paldies, Korafas kundze, 1 minūte, 30 sekundes. Paldies! Domāju, ka garā un drosmīgā uzruna, ko mēs dzirdējām no Junkera kunga puses, uh, ir uh, ārpolitikas un bēgļu politikas izgāšanās uh, pierādījums. Diemžēl uh, tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā, mēģinot nokļūt Eiropā. Godāmie kolēģi, mēs mēģinam risināt šo problēmu ļoti novēloti. Mums vajadzētu saprast un uzņemties atbildību. Mums ir jārūpējas, lai bēgļu vairs nebūtu, lai viņiem nevajadzētu likt savu dzīvību spēles. Ir jānodrošina, lai palīdzība bēgļiem būtu ikviena Eiropieša pienākums. Mums ir jānodrošina arī legāli migrācijas ceļi, vajadzīgas eh, atbildīgas sistēmas, mums ir uh, jālikvidē um, birokrātija. Runātāji tika pārtraukti, nākamais runātājs. Ja es būtu apdraudēts, es arī bēgtu. Tas nav nekāds brīnums, bet apvienoto nāciju deklarācijā par to ir runa. E, šeit runa ir par e, vajāšanu un ekonomiskie migranti, protams, pastāv, kas nebēg no vajāšanas. Eiropas Savienības e, priekšlikumi it kā ignorē šos priekšlikumus, arī neņem vērā Dublinas regulu. Un deputāti, kam ir pietiekami daudz naudas, um, lai izvairītos no bēgļu problemātikas, um, neapzinās, ka Eiropā ir ļoti daudz cilvēku, kas cietīs no Eiropas Savienības izstrādātajām schēmām. Paldies. Morvai, pre... Morvai kundze lūdzu. Paldies. Pilnīgi piekrīt e, e, deputātei Kingai Gālai. Un es lūdzu pat pieprasu, lai šī debata nebeigtos ar to, ka jūs, godājumais Eiropas komisāra kungs, nesniegtu skaidru atbildi uz to jautājumu, vai Eiropai ir jāievēro Eiropas likumi vai nē. Paskatieties desmit miljonu Ungāru pilsoņu acīs vismaz caur monitoru un 500 miljonu eiropiešu un atbildiet uz jautājumu, vai mums ir jāaizsargā Eiropas ārējās robežas, jā vai nē. Un es gribētu jums arī apgaismot par to, ka Merkels kundze un citi ir eh, izsnieguši ielūgumu šiem cilvēkiem. Viņi sacīja, ka viņiem ir tiesības ienākt Eiropā un uh, jebkādi likumi, kas viņiem traucē to darīt, e, e, ir atceļami. E, viņi, šie cilvēki nav gatavi nekādas likumas ievērot, tātad kas mums tagad būtu jādara? Lūdzu, sniedziet mums atbildi. Tagad šīs debates ir beigušās, saka priekšādājs. Paldies visiem, kas ievēroja viņiem doto laiku. Es atvainojos tiem, kurus nācās pārtraukt, bet tagad došu vārdu Avramopulas kungam, komisāram. Paldies! Vispirms paldies visiem, kas piedalījās debatēs par jūsu kopumā tomēr izteikto atbalstu komisijas priekšlikumiem. Es ļoti ceru, ka mūsu priekšlikumus drīzumā varēs arī pieņemt, un mēs varēsim pieņemt turpmākos lēmumus raiti bez kavēšanās. Paldies par parlamenta iesaistīšanos, izstrādājot eh, bēgļu izvietošanas mehānismu strādājot arī pie drošo valstu saraksta, kur parlaments šeit būs arī tād, viens no piedalīsies likumdošanas procedūrā. Ir nepieciešams nodrošināt, lai dalībvalstis rīkotos saskaņā ar likumdošanu. Bet, protams, ka mums būs šajā ziņā vajadzīgs arī parlamenta atbalsts um, šis migrācijas vilnis tik ātri nepāries. Tas ir skaidrs. Un komisijas pašreizējie priekšlikumi ir tikai pirmais solis. Mums būs jādomā par bēgļu, uzņemto bēgļu integrāciju. Tas ir ļoti būtisks aspekts Eiropas attīstībā un lai bēgļu integrācija būtu sekmīga, būs nepieciešams liels darbs. Arī sadarbība ar trešajām valstīm, lielāka atvērtība Eiropā, vienlaikus saprotot, ka mums ir jācīnās pret, pret likumīgo cilvēku kontrabandu, kas vēršas plašumā. Bēgļu izvietošanas schēma vēl nekad nav bijusi tik plaša. Mums ir paredzēts veidot tūkstošiem uzņemšanas vietu vai centru visā Eiropā. Arī robežu aizsardzība un uh, drošība uh, ir jautājums, pie kā strādāsim. Arī šeit mums ir ambiciozas ieceres. Paldies par jūsu tomēr lielās līnijās pausto atbalstu. Paldies par komentāriem, par uh, papildinājumiem, un es esmu pateicīgs par jūsu apņēmību sadarboties lai mēs varam nonākt pie kopīgiem risinājumiem. Es ar paļāvību raugos uz mūsu turpmāko sadarbību. Paldies, komisāra kungs, Avramopulos kungs, tagad vārds Šmita kungam. Mesdames et messieurs les députés, d'abord je voudrais à mon tour remercier Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu visiem pateikties par eh, šīm interesantajām debatēm. Varu apgalvot, ka prezidentūra, eh, kā jau norādīja komisāra kungs, turpinās dialogu un sadarbību ar parlamentu. Priekšādātājs. Visiem kolēģiem vēlētos norādīt, ka pašlaik mēs pabeidzam ļoti svarīgas debates, tāpēc es gribētu visus aicināt apsēsties un ieklausīties. Tātad, kā jau minēju, mēs turpināsim dialogu ar parlamentu, kuram ir ļoti liela politiskā vērtība pašreizējos eh, sarežģītajos eh, brīžos. Prezidentūra pieliks visus pūliņus, lai ātri virzītos uz priekšu. Domāju, ka daudzi komentāri jau uz to norādīja. Mēs turpināsim darbu ar visām iesaistītajām pusēm, balstoties uz komisijas priekšlikumiem. Nākamajā padomē, kas norisināsies pēc dažām dienām, pirmdien, ir jāuzņemas atbildība. Es ceru, ka mani komentāri un arī daudzu citu komentāri, kas tika izteikti šodien plenārsēšu zālē, tiks ņemti vērā padomas laikā. Pastāv vienprātība, ka, lai virzītos uz priekšu, Mums ir jāpaliek vienotiem un mums ir jākoncentrējas uz mūsu prioritātēm un ir jāizmanto visi līdzekļi, lai sasniegtu mērķus. Ir jāsaprot, ka mums nav palicis daudz laika, mums ir jāvienojas par jauniem instrumentiem, kas būtu piemēroti jaunajai situācijai. Mums ir vajadzīga kopēja nostāja, lai stātos pretī krīzei. Atkārtošu to, ko jau minēju savā iepriekšējā uzstāšanās laikā. Nedrīkstam kavēties. Nedrīkstam būt mēreni. Mēs nedrīkstam uh, kavēties, tāpēc, ka mums vienkārši trūkst laika. Paldies uh, Šmita kungam. Es vēlētos pateikties uh, jums visu kolēģu vārdā. Vēlētos pateikties uh, komisijas un padomas pārstāvjiem, kas piedalījās šajās tik svarīgajās debatēs. Ir sagatavoti septiņi rezolūcijas priekšlikumi, lai pabeigtu debates par imigrāciju. Debates e, tagad ir slēgtas un balsojums ir paredzēts rīt pulkstens 12. Tagad ir paredzēta balsošana, un e, balsošanu vadīs mans kolēģis Vīlanda kungs. Die zuständigen griechischen Grieķijas kompetentās iestādes